Eiropeisku uh, plānu, uh, kas nāks par labu gan Moldovas iedzīvotājiem, gan Eiropai. Paldies! Paldies, uh, komisāra kungs! Ir iesniegti seši rezolūcijas priekšlikumi no Eiropas Tautas partijas, no liberāļiem, no goe, no zaļajiem, no sociāldemokrātu grupas un arī no ECR grupas. Par šiem uh, rezolūcijas priekšlikumiem balsosim šodien, sākot no 12. dienā. Tagad turpināsim ar nākamo darbkārtības punktu - jūrā pazaudētie konteineri un kompensēšana - jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Tas ir jautājums no Transporta un turisma komitejas jautājumu uzdod Brians Simpsons. Viņam došu vārdu uz piecām minūtēm, lūdzu. Thank you, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, tagad runāju uh, transporta uh, komitejas vārdā, jo šis jautājums ir bijis aktuāls uh, jau ilgi, proti par konteineriem, kas nokrīt no kuģa klāja jūrā. Uh, Un man ir pārsteigums, ka šī šobrīd modernajos laikos tūkstošiem konteineru pazūd katru gadu. Un lielākā daļa no tiem, kas nokrīt no kuģiem, mūsu okeānos tā arī pazūd. Un tiek apmēram lēsts, ka desmit e, tūkstoši konteineru tiek pazaudēti katru gadu. Un izskatītos mums, ka kuģniecības e, tās šo skaitli arī pieņem un neko nedara, lai to samazinātu. E, Eiropas e, flotē 2000 e, konteineri pazūd. Un izskatās, ka šis skaitlis no katru gadu no gada pieaug. Šie konteineri e, traucē navigācijai, e, tie e, piesārņo jūras kā toksiskiem, tā netoksiskiem materiāliem, un viņi arī e, uzdod vietējām eh, pašvaldībām eh, lielus izdevumus izdot, lai to visu nosatīrītu. Un tāpēc mums vajadzētu sūtīt signālu jūrniecībai, jūras eh, nozarei, ka mēs šādas lietas nepacietīsim. Jūras institūts Nīderlandē ir atradis, kāpēc sabrūk šīs konteineru kravas, ka tur ir nepareizi stiprinājumi pār e, lieku smagi konteineri un nepareizi uzkraušana. Un izstāsta, ka lielākajiem e, konteineru kuģiem ir grūti novērtēt, e, kad lielos viļņos viņiem šī iespējams, ka rodās vertikālais pātrinājums, kas ir lielāks nekā kuģim projektā paredzētais. Vēl bez tam E, sakarā to, ka nav stingra kompensācijas pienākuma par netoksisko vielu izmešanu jūrā. Tad tās ir vietējās pašvaldības, kas ir spiestas izdot naudu par uzsatīrīšanu. Parlaments šobrīd pieprasa, lai mm, kompānijas, kuģniecības kompānijas uzņemtos atbildību, un mēs gribētu redzēt, ka komisija būtu aktīvāka šai ziņā un atrisinātu šo nepieņemamo lietu stāvokli Šobrīd es aicināju e, komisiju izpētīt e, rezultātus e, projektam, kas pētīja stiprinājumus uz konteineru kuģiem un uh, Eh, iepazīties ar tam sekām. Otrkārt, es gribētu redzēt darbību, lai nodrošinātu to, ka visi eh, konteineri ostās tiek pareizi nosvērsti un arī eh, pareizi uzglabāti un novietoti pirms kuģis dodas jūrā. Un mums vajadzētu arī atrast iespēju, kā mēs varētu noteikt konteineru atrašanos. Un treškārt, es gribētu izpētīt kompensēšanas e, mehānismu, lai vietējās mehānismu, vietējās pašvaldības nebūtu pēdējās šajā ķēdē. Un visbeidzot, es gribētu atgriezties uz pienākumiem, e, kas attiecas uz plašāku jūrniecības nozari, lai tā rīkotos e, vienotāk. Es, protams, gribētu, ka lielā, lielās, uh, lielos augstos viļņos var pazust kāds konteiners. Taču es nevaru pieņemt to, ka uh, konteineri pazūd tāpēc, ka tiek veikts nepietiekošs darbs, vai konteineri ir pārmēru smagi vai nepareizi uh, novietoti un uzkrauti. Konteineri, kas nokrīt no kuģiem, ir bīstami Jo, ja mēs pazaudējam 20 tūkstošus gadā, tas ir pilnīgi nepieņemami. Jo eh, tas taču apdraud arī dzīvību. Un tāpēc mēs pieprasam rīcību. Eh, jūrniecības nozare izskatās nevēlas rīkoties. Varbūt mums vajadzētu rīkoties. Paldies! Paldies, eh, Simpson kungs! Un tagad komisijas vārdā Gigan Kvinna lūdzu jums vārds. priekšsēdētāji, kolēģi. Pateicos Simpsonu kungam par ārkārtīgi svarīgo jautājumu, un tas interesē daudzus parlamentāriešus, protams. Un es domāju, ka šis eh, projekts, ko Simpson kungs pieminēja, eh, ir tas, kas strādā pie jautājuma par eh, konteineru pazušanu. Un komisija strādās kopā ar dalību valstīm, lai izstrādātu rīcības eh, par starptautiski atzītām eh, procedūrām attiecībā pret eh, jūras kuģniecību. Un par nepareiziem mm, svariem. Šobrīd jāsaka, nav Eiropas noteikumu, kā nu, mērīt konteineru svaru. Nav arī noteikumi par to, kā uzkraut un nostiprināt uh, Eh, konteinerus. To mm, risina nacionālie nosacījumi vai starptautiskie mm, līgumi. Mēs neesam plānojuši nākt klajā ar juridisko kaut kādu likumdošanas iniciatīvu, taču tas varētu būt tad, ja starptautiskās sarunas būs eh, neveiksmīgas. Un izskatīsies, ka mēs varēsim darīt tikai tad, ja būs kādi tiešām starptautiskas problēmas. Un mm, mums vajadzētu pilnīgi eh, novērtēt kādus uh, ietekmi tas atstātu uz kuģniecības nozari. Un šobrīd mums nav nekāda plāna attiecībā uz šo lietu. Runājot par um, to, kā konteinerus var atrast, um, to mēs tālāk pētīsim. Tomēr um, miljoniem konteineru uzstādīt šo atrašanas iekārtas, tas būtu ļoti lielas izmaksas. Un mums vajadzētu tiešām pārdomāt, vai mēs varam uzlikt par pienākumu, lai visiem konteineriem tādas būtu. Noskaidrot par 2002-59 eh, eh, direktīvu eh, par šo atrašanas sistēmu ir svarīgi, lai mm, kuģu kapteinis ziņotu par to, ka ja viņš redz, ka kāds konteiners peld jūrā. Un tad mums vajadzētu ņemt vērā šādas izmaksas. Taču to mēs skatīsimies E, par e, izsekošu konteineru izsekošanas e, problēmas ietvaros. Un visbeidzot, runājot par kompensāciju, ko rada pazudušie konteineri. To 2009.20. direktīvā par jūras kuģniecību varētu aplūkot, vai arī zem direktīvā par jūras piesārņošanu. Un, piemēram, tur ir runa par naftas produktu izmešanu jūrā, 2004-35 attiecībā par vidas atbildību arī norāda, ka ir eh, tiem, kas eh, veids kuģniecības procesu, ka viņi ir atbildīgi par visu eh, pārvieto, ka pārvieto pa jūru bīstamās kravas vai piesārņojošās kravas. Un tad ir jāskatās, vai ir nodarīts kāds zaudējums apkārtējai vidai. Un papildus šos dažādus aizliegumus vai maksājumus ir jāskatās, eh, kā būs ar proporcionalitātes principu. Un šobrīd IMO eh, strād, darbs eh, pie šiem standartiem ir jāturpina. Paldies, komisāri! Un tagad mm, uzklausīsim politisko grupu runātājus. Pirmkārt, Rikē kungs, divas minūtes, viņš tautas partija grupas vārdā runās. Paldies, priekšsēdētāji! tūkstošiem konteineru pazūd katru gadu Eiropas ūdeņos. Tas ir liels eh, bīstamības faktors. Pirmkārt, eh, tā ir piesārņošana. To jau esam pieminējuši. Taču ir arī tā, ka vesela eh, daļa no šiem konteineriem nenogrimst. Tā, tie turpina peldēt un peld zem ūdens līmeņa, un tas rada lielu bīstamību kuģošanai un tāpat arī e, mazas jahtas un citi zvejniecības kuģīši var ciest no tā. Tā kā tas ir ļoti nopietnas problēmas cēlonis. Un es dzirdu, ko komisāri saka. Viņi saka, ka tas nav viņu uzdevums, e, vai tiek uzskatīts, ka e, jau esošo instrumentu rāmjos var kaut ko darīt, taču, diemžēl, tā tas nebūtu nav jo tā ir pilnīgi palaista eh, garām situācija. Mēs eh, gribam efektīvus pasākumus, kā mm, šos profilaktiskos pasākumus, proti par kravas nostiprināšanas eh, pasākumiem, mm, lai šie konteineri nepazustu. Un, ja, diemžēl, jāsaka, ka mēs nu, tiešām arī varētu ekonomisku tādu signālu sistēmu izdarīt, lai varētu atrast, lokalizēt konteineru, kurš ir pazudis. Tāpat mēs varam arī e, brīdināt citus par konteineru šādu te peldēšanu. Un tāpat mēs varētu arī atrast bīstamās vai indīgās vielas, kas ir bijušas konteineros. Ja jo šos konteinerus vajadzētu īpaši marķēt, lai mēs viņus varētu ātrāk atrast, lai novērstu dabas katastrofas. Mums vajadzētu arī atrast īpašnieku, jo tas ir arī atbildības jautājums. Jo, ja kāds, nu, teiksim, īpašnieks nav zināms, vai mēs nevaram identificēt konteineru un atrast to, tad jautājums, vai kurš tad būs tas, kas varēs zaudējumus sekt. Uh, Un es domāju, te mēs prasām no komisijas, lai tā e, neatteiktu mums, ka mums diemžēl nav nekāda iespēja. Jo šis ir drošības jautājums, šis ir apkārtējās vidas jautājums. To mums vajadzētu atcerēties. Paldies! Un tagad sociālistu vārdā pusotra minūte, kad Raujkungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kundze, dārgie kolēģi! Es gribētu izteikt eh, savu piekrišanu eh, tām lietām, ko eh, uzdeva Brians Simpsons, transporta komitejas priekšsēdētājs par šiem konteineriem un to saturu, jo mm, taču mēs šeit runājam par lietu, kas rada problēmu, un problēma ir, jāsaka, maz zināma un nav novērtēta. 2000 konteineru pazūd tikai Eiropas ūdeņos vien, un tas taču ietekmē kā vidi, Tāpat arī m, mm, citu kuģu apkalpes un arī dzen piekrastes reģions. Un, protams, tiem tad ir pēc tam jāsatīra šie gruži. Un tā ir problēma, kas ir pēc tam mm, kaut kā jārisina. Un Iespējams, ka no nu, tur kuģis pārāk ātri braucis ir sliktos laika apstākļos vai nepareizi uzkrauts. Mēs eh, jo, saprotam šīs problēmas Eiropas dimensiju un mēs uzskatām, ka komisijai kaut kas jādara. Mēs nevaram sēdēt un kamēr gaidīt, kamēr IMO pieņems eh, kādus mērus. Mums mm, vajadzētu mm, brīdināt Eiropas institūcijas par šo problēmu un mm, izmantot kontaktus ar kuģniecības sektoru un nozari un izveidot jaunas procedūras konteineru nostiprināšanai. Kā Rikē kungs teica, pat kuģu šo konteineru drošība ir arī ļoti svarīga. Tāpat arī dzen jautājums par to, kā mm, atrast šos konteinerus un dažādas raidītājas tiem uzstādīt. Paldies! Paldies, ka draujie kungs! Un tagad eh, Aldes vārdā Maisners kundze, divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji, godātā komisāre. Avīzes savulaik rakstīja, ka um, vesels konteiners ar sporta kurpēm nonāca pie kādas salas un citā konteiners ar gumijas pīlītēm. Tas varbūt ir tā ļoti jaukta, patīkam kaut ko tādu atrast, bet patiesībā daudzos gadījumos šādi pazaudēti konteineri rada lielu kaitējumu arī videi Un tas eh, šobrīd ir arī labi redzams. Nīderlandes uh, valdība ir veikusi pētījums, kāpēc šie konteineri nokrīt. Vairāk iemesli jau tika minēti. Un ir taču arī Eiropas Savienības noteikumi par to, kā jānostiprina uh, konteineri. Tā ka šeit tiešām uh, darbs, kas ir vajadzīgs uz papīra, ir izdarīts. Un uh, lielākajā daudzos gadījumos nav pareizi noteikts. Konteineru svars netiek ņemts vērā e, noteikumi, kā nostiprināt e, šos konteinerus, un arī e, personāls uz kuģa nemāk apieties ar šo lietu. Galu galā tiek nodarīts kaitējums videi un 70% šo konteineru nogrimst jūrā, 15 nonāk piestāja krastā, bet 15 turpina dreifēt pa jūru. Un uh, šie konteineri apdraud ne tikai vidi, bet uh, tie var apdraudēt arī tā saucamās uh, urbuma platformas. Mums ir jārunā ar attiecīgās nozares pārstāvjiem, ar uh, ostu, ar jūrniecības uh, um, kompāniju pārstāvjiem, un šis lielais skaits 2000 konteineru, tas ir daudz par daudz, problēma ir jārisina. Paldies, paldies, tagad kolēģis Paška, kā pēdējais politisko grupu pārstāvis. Paldies! godātā komisāre, ņemot vērā izmaksas, uh, kas, ko rāda šie, um, šie pazudušie konteineri, ir jāsadala starp trim pusēm. Tas ir gan, uh, gan uh, kuģniecības, jūrniecības uzņēmums, gan apdrošināšana. Un personālam ir jābūt atbildīgam par to, lai tiktu vē, ņemti vērā drošības noteikumi eh, šo konteineru stiprināšanā un tā tālāk. Un, manuprāt, galvenais, kā risināt šo problēmu, ir vajadzīgs labāka kontrole, labāka uzraudzība, jo problēma, protams, pastāv un mums ir jāraugās, kādi varētu būt jauni noteikumi par preču transportēšanu pa jūru. Un tikai tad, ja mums būs efektīvi noteikumi, ja mēs varam papildināt pašreizējo likumdošanu, tad situāciju var uzlabot. Paldies! Paldies, Paškas kungs! Tagad nākamie runātāji Higins kungs, lūdzu. Garmāgadze, Eukturānakas. Paldies, priekšsēdētāji. Mans kolēģis Brains Simpsons ir pacēlis ļoti svarīgs jautājums. Man jāsaka, ka, ka esmu ļoti neapmierināts ar saņemto atbildi no komisārs Kunze. Viņa nav gatava neko darīt attiecībā uz uh, jaunu lietu ieviešanu. Uh, Bet eh, paldies Simpsona kungam, ka viņš pacēla šo jautājumu, jo, ja jūs raugāties uz statistiku, tad eh, lietas patiesībā pasliktinās apmēram 50% eh, ir netoksiskās krāvas, kas ir baram krāvas, un ir pieaudzis arī konteineru ap, apgrozījums. Ir kopš 84. gada būtiski pieaudzis, un šī problēma ar pazudušiem konteineriem ir jārisina. Uh, Un uh, šie te kuģi, kas uh, vēd konteinerus, tagad brauc daudz ātrāk nekā bēramkrāvas kuģi, un uh, viņi brauc ar 27 jūras mēslu ātrumu, kas pā, palielina risku, ka varbūt konteineru sādursmes un tā tālāk. Un jārunā arī par flotas vecumu. Ja mēs paraugāmies, cik veci kuģi vēd konteinerus, tad lielākā uh, daļa ir 19 līdz 24 gadu veci. Tas nozīmē, ka struktūrālie defekti arī šeit var radīt problēmas. Komisārs kundze, mums ir vajadzīga likumdošanas iniciatīva. Mēs nevaram pieļaut šādu patvaļu, bet mums ir eh, vajadzīga arī skaidra atbildības struktūra par to, ka kuģiem, kas brauc pa Eiropas Savienības uh, teritoriju, arī būtu atbildīgi par savu uh, atstāto, uh, to, ko viņi atstāja savā ceļā. Uh, Un šeit ir kaut kas jādara, jo situācija pasliktinās, un kā uh, si Simpsonkungs norādīja, uh, lielākajā daļā gadījumu tas ir cilvēku kļūdas dēļ, ka šie uh, konteineri pazūd, tāpēc tieši, tiešām kaut kas ir jādara. Paldies! Paldies, Higgins kungs! Um, nākamā Ajala Sanders kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Novembrī uh, paies astoņi gadi kopš prestīža tankuģa avārijas, un toreiz kaitējums tika nodarīts ļoti liels. Tas arī parādīja, cik daudz kļūdainu lēmumu tika pieņemti pagātnē. Viens no iemesliem bija tas, ka bija pazuduši konteineri vētru laikā, tie bija acīm redzot nokrituši, un tie uh, darbojas tā kā šāviņi bez mazvai un uh, izsit caurums tankuģu sienās. Un jādomā, ka tieši personāla izglītības jomā ir ļoti daudz vēl darāmā. Tas attiecās gan uz personālu, uz kuģiem, gan arī ostās. Ir jānodrošina vislabāko tehnoloģiju izmantošana, lai uh, konteineri varētu pareizi izvietot un nostiprināt, lai tie nebūtu pārāk smagi, jo uh, šie ļoti smagie konteineri var apdraudēt uh, ir draudz drošībai, sevišķi tad, ja kuģi brauc ļoti ātri. Ir jāizglīto tieši tie darbinieki, kas nodarbojas ar konteineru stiprināšanu, un, protams, ka ir vajadzīgas arī automātiski koordinēta iekārtas, ar kurām eh, kontrolēt situāciju. Paldies! Es gribētu vēlreiz visiem atgādināt, ka nevajag lasīt no lapas, turklāt ļoti ātri. Tas nekādā gadījumā neveicina uh, sapratni. Tas nenozīmē, ka jūs labāk sapratīs. Un ja jūs noteikti gribat lasīt savu runu, tad lūdzu parūpējieties, lai šīs runas nonāk pirms tam pie tulkiem. Paldies! Kolēģis Leichtfrīds, pusotra minūte. Paldies, priekšēdētāji. Es centīšos ņemt vērā jūs teikto. Es priecājos, ka 15. gadsimtā nebija Eiropas komisijas, jo ja tā būtu bijusi, tad Kolumbs un viņa draugi droši vien brauktu ar konteineru un noslīgtu kaut kur pa ceļam, nenonākt līdz Amerikai. Mēs zinām, kas izraisa šo problēmu, par ko runājam, un zinām, ka kaut kas arī jādara, bet komisija saka, ka neko nu, nevar darīt vai nav ko darīt. Mēs zinām, ka tā, nu, tas nav risinājums. Mēs zinām, ka bieži konteineri nav nostiprināti vai ir nostiprināti nepareizi, vai tie ir pārāk smagi, vai to ir pārāk daudz. Uh, un mēs zinām, ka valsts pati atsevišķi neko nevar izmainīt, tad kurš vēl šeit var palīdzēt, ja ne Eiropas komisija? Un runa ir ne tikai par kaitējumu vidēji, arī cilvēki, cilvēku dzīvība tiek apdraudēta, ja šie uh, plastikas šādas eh, situācijas tieši Ziemeļatlantijā ir bijušas, kad cilvēki noslīkst kopā ar visiem konteineriem un ir ļoti ātri um, komisijai jāsāk rīkoties, lai varētu uzlabot situāciju. Šī problēma apdraud eh, dabu, apdraud cilvēkus, un komisijas, šis jautājums ir komisijas kompetencē. Paldies! Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Kolēģe Piriljo lūdzu. Es atvainojos, eh, kolēģis Piriljo. Lūdzu, jums vārds. Presidente, non, eh, per la verità non si sentiva la voce. Paldies, priekšsādātāji. Es nedzirdēju, ka jūs nosaucāt manu uzvārdu. Priekšsādātāja kungs, šis mutiskais jautājums par uh, konteineriem, kas uh, jūrā ir pazaudēti, ir ļoti svarīgs jautājums. Un patiešām tas ir īpaši svarīgs uh, piekastras reģionu ekonomikai Eiropas Savienībā un tāpēc es eh, domāju, ka Eiropas komisijai vajadzētu šeit aktīvāk darboties un censties eh, mēģināt eh, situāciju uzlabot un nodrošināt garantiju sistēmu, lai varētu saņemt kompensācijas par zaudējumiem. Tas tiešām ir bīstami, ja šādi ko konteineri uh, tāljūrā uh, dreifē, Mēs vienmēr sakām, ka jānodrošina drošība jūrā, un tāpēc eh, vajadzētu arī šeit eh, uzmanīgi visas lietas uzraudzīt, gan iekraušanu, gan piestiprināšanu, un ir jānodrošina arī, lai netiktu uh, kaut kādas bīstamas vai nelegālas krāvas transportētas. Mēs jau vairāk kārt esam šādas lietas prasījuši. Paldies, Piljo kungs! Tagad Simpsona kungs arī brīvā mikrofona procedūras ietvaros, lūdzu. Priekšstādātāja kungs, es varu izteikties īsi un pateikt, ka esmu neapmierināts ar komisārs atbildi uz mūsu mutisko jautājumu. Es uh, saprotu, ka pasaules līmeņa vienošanās būtu ideāls, ideāli, un mums jāiesaista starptautiskā jūrniecības, jeb IMO organizācija, bet tā ir, man liekas, vislēnākā organizācija, kādu esmu redzējis. Tā tiešām strādā gliemeža tempā, bet mēs vēlamies, lai rīcība būtu tagad. Uh, 2000 metāla kastes tiek izmestas jūrā ar visādiem uh, materiāliem. Ja es to izdarītu, tad man par to sodītu. Bet mēs tik un tā pieļaujam, ka tas notiek Eiropas Savienības sodņēs katru gadu. Es gribētu jūs aicināt. Uh, jūs uh, nevarat uh, Uh, mazgāt rokas nevainībā, jo šī problēma pastāv, tā pieaug, sāsinās, tā ir nopietna problēma, un tā ir problēma, kas jums ir jārisina. Tā nevar uh, būt tāda lieta, kur jūs varat vienkārši slēpties aiz kaut kādiem vārdiem, tas un tas ir jāizvērtē, un tas ir, tas ir jādara. Jūs dzirdējāt, ko teica deputāte, lūdzu ķerieties klāt pie šīs problēmas risināšanas. Mm -hmm. <clears throat> Paldies, Simpson kungs. Un tagad uh, debašu noslēgumā Gigan Kvīnas kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Gribētu pateikties visiem deputātiem, kas piedalījās šajās debatēs. Un uh, es, es saprotu, cik svarīgas ir šīs debatas šodien. Uh, un es saprotu, ka komisijai vajadzētu rīkoties. Politika būtu jāizveido, kas atrisinātu šo jautājumu. Es domāju, ka debats parādīja, cik svarīgs ir šis jautājums. Un uh, ir uh, tiešām svarīgi jautājumi šeit skārta. Tā ir vidas aizsardzība un debatēs. Maisners kundze eh, runāja par eh, gumijas pīlītēm un eh, sporta kurpēm, kāds pieminēja Kolumbu. Un tiek stāstīts arī, ka Koloms piestāja eh, Rietumīrijas eh, ostā, kas ir man dzimtā pilsēta, un esmu ļoti priecīga, ka viņš eh, devās šajā svarīgajā ceļojumā, un tomēr es gribētu uzsvērt deputātiem, īpaši Simpsonu kungam, kas ir ļoti ieinteresēts šajā jomā un kas ir ieguldījis lielu darbu šajā jautājumā, gribu viņam teikt, ka mēs ļoti nopietni uztveram šo jautājumu. Mēs apzināmies, uh, cik ļoti asa ir šī problēma, ka tā ir sāsinājusies, ka ir milzīgs skaits konteineru, kas ir jūrā. Un Kalas kungs, komisijas vicepriekšsēdētājs, skata šo problēmu un te nav runa tikai par konteineru piesiešanu, bet ir runa arī par konteineriem, kas ir pārkrauti un bieži vien ir tiešām arī runa par kuģu stāvokli, par to vecumu, ko pieminēja Higgins kungs. Vīr, juda, jūras vidas drošība un aizsardzība ir ļoti svarīga prioritāte komisijai, un to nevar apšaubīt. Mēs nedrīkstam atkāpties šajos jautājumos no stingrām pozīcijām, un, ja rīcība būs nepieciešama, tad mēs noteikti ļoti cieši sadarbosimies, Simpsonkungs, ar jūsu komiteju un nonāksim pie šāda secinājuma. Mums jau mūsu rīcībā ir uh, dažādi instrumenti, kā varētu nodrošināt drošību un arī uh, apkarot piesārņiem, kas nāk no kuģiem. Runājot par konkrētām darbībām šajā jomā, es domāju, ka šajā posmā uh, rīcība Eiropas Savienības līmenī nešķiet nepieciešama, kaut gan es jums piekrītu, ka starptautiskā jūras organizācija ir ļoti lēna organizācija, un komisijai varbūt šeit ir jāizdara zināms spiediens. Uh, lai rastu risinājums. Un tomēr, uh, un arī Kalas kungs man piekrīt, ka šie jautājumi tomēr ir jāapspriež starptautiskā jūrniecības organizācijā, un uh, te arī varētu runāt par uh, citiem jautājumiem. Mums ir jāizvēlas globāli pieeja, izstrādājot principus un standārtus, lai nodrošinātu vienādus spēles noteikumus no mūsu dalību valstu operatoriem. Uh, un citu valstu operatoriem. Un es domāju, ka vispirms šie jautājumi būtu tiešām jāapspriež starptautiskajā jūrniecības organizācijā. Komisija tur ir novērotāja statusā un sagatavo pozīcijas kopā ar dalību valstīm, bet es jums varu apliecināt, ka šīs debatas rezultātus noteikti nodošu komisijas vicepriekšsēdētājam Kalas kungam, un viņš noteikti skatīs šo jautājumu. Lielas paldies! Vielen Dank, Frau Kommissar. Paldies, komisārs kundze. Līdz ar to debatas ir noslēgtas. Pāriesim tagad pie Maisners kundzes ziņojuma par uh, sasniegtā progresa novērtēšanu un jauniem uzdevumiem integrētajā jūrniecības politikā. Lūdzu, Maisners kundze.